Darbie draugi, dāmas un kungi, mums ir daudz balsojumu paredzēts šodien. Aicināšu būt ļoti organizētiem, disciplinētiem, jo vismaz divu ar pus stundu gara balsošana ir mūsu priekšā. Bet, nu, pirms atvaļinājuma, es domāju, mēs varam to paveikt, mēs varam noslēgt darbu ar panākumiem. Vēlreiz pārbaudīsim balsošanas iekārtas, vai tās darbojas, daži mainīja vietas, tāpēc nepieciešams pārbaudīt vēlreiz. Sākam balsot, nospiediet pogu. Sākam balsot. Lūdzu. Labi, lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Izskatās, ka sistēma darbojas veiksmīgi. Tad skatīsim ziņojumus pēc kārtas. Pirmais - kiberdrošības akts. Referente Angelika Nimnelere. Vēlētos izteikties, lūdzu. Dank, Mr. President. Paldies, Jā, priekš. Tā ir liels paldies. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, visām politiskajām grupām par eh, sniegtu atbalstu un labo sadarbību, kāda mums mēnešu gaitā izvērsās darbā pie kompromisiem. Liels paldies visiem! Tāpat silti pateicos arī sekretariātam, bez sekretariāta, kas mūs atbalstīja šajā garajā periodā, eh, meklējot kompromisus. Uh, mums nebūtu izdevies nonākt pie šiem rezultātiem. Vēlreiz liels paldies! Paldies visiem, kas strādāja pie šī tik svarīgā dosjē. Un tagad uh, ceru, ka būs labs balsojums. Much, should... Paldies, uh, referentes kundze. Man katru itra sanāksmi vajadzētu sākt ar pateicības vārdiem sekretariātam, ka bez tā mēs nevarētu uh, pastrādāt. Es jums pilnībā piekrītu. Lielas paldies! Tagad mm, ķersimies klāt balsošanas procedūrai. Lībe viens par pret atturs noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts.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 Sastais kompromiss par. Sastais un septītais kompromiss kopā. Balsojam par abiem kopā. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Devītais kompromiss par. Labi. Astotais kompromiss. Reglamenta punkts. priekšsēdētāji. Nu, vai jūs lūdzu varētu lēnāk virzīties priekš? Es kādus četrus balsojumus esmu palaidis garām. If you can go a little slower ah. for a, a, many of us are not able to vote all the amendments, please. Okay. Okay. Um, kompromiss 8. Astotais kompromiss par pret atturus pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturus pieņemts. 360. grozījums par pret atturs noraidīts. 361. un Libe 50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 Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Viens es un te par daudz. Viens es un D ir par daudz. Es un D. Lūdzu, beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija IMCO 51. Pieņemts. Budžet 10 par pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 363. par. Pret. Jā, atkrīt, jo 45. grozījums tika apstiprināts. Tātad 363. atkrīt, 364. par pret. Pārbaudīsim. 364. grozījums, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 365. par pret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 Atturs noraidīts. 369. par. Pret. Atturs noraidīts. 370. par. Pret. Atturs noraidīts. Imko 53 par. Pret. Atturs pieņemts. Imko 54 par. Pret. Atturs pieņemts. Imko 55 par. Pret pret atturs pieņemts. 371. grozījums par pret atturs noraidīts. 372. grozījums par pret pārbaudīsim, pārbaudīsim 372. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 374. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Es un D kolēģi lūdzu. Jūs nepacēlāt roku, es nevarēju pārbaudīt jūsu balsojumu. 374. par. Pret. Atturs pārbaudīsim. 375. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 56 par. Pret Atturs. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 378 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim vēlreiz. 378 grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 357. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 10. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 11. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 48. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. 48. Beidzam balsot.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 393. kopā ar Imko 61 par pret. Turs noraidīts, budžet 12 par pret atturs pieņemts. Libe 53 par pret atturs pieņemts. 394. grozījums par pret atturs pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts budžets 13 par pret atturas pieņemts, budžets 14 par pret atturas pieņemts, 395. grozījums par pret atturas pieņemts, 396. par pret atturas noraidīts. Budžets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 pieņemts, 13. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 14. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 15. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 16. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 534. grozījums par pret atturas noraidīts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 549. par pret atturas pieņemts. 5, 5, 7, 5, 5, 9 grozījumi kopā par un pret Atturs noraidīts. 560. par. Pret. Pārbaudīsim. 560. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 96 par pret. Imko 96 par. Pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Divi identiski 563 un 564 par. Pret. Atturs. Noraidīts. 565 par. Pret atturs, noraidīts. 568. par, pret, atturs, noraidīts. 567. par, pret, atturs, pieņemts. Imko 97 par, pret. Pārbaudīsim. Nebija skaidrs. Beidzam balsot. Varbūt tiešām pārāk ātri viss notiek, jo jūs neceļat rokas. 83. grozījums par. Pret. Atturs pieņemts. 570. par. Pret. Piecimsirdīgs pieņemts, tagad Lībe 62. 83. tika pieņemts, līdz ar to mums vajadzētu tūlīt ķerties klāt Liba 62. Visi pārējie atkrīt. Liba 62 par pret naturs pieņemts. 574. grozījums par pret Atturs pieņemts. 575. par. Pret. Atturs noraidīts. 576. Tais par. Pret. Pārbaudīsim 578. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 84. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 578. par. Pret. Atturs. Noreidīts. 18. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 585. par. Ne, viņi kopā ar 588 par. Pret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 Atturs noraidīts. 591. Kopā ar IMCO 104 par. Pret. Atturs pieņemts. 89. Par. Pret. Atturs pieņemts. 2 e, kopā 593 un IMCO 105 par. Pret. Atturs pieņemts. Trīs eh, grozījumi kopā identiski 594, 595 un Nimko 106 par. Pret atturs pieņemts. 598 par. Pret atturs pieņemts. Imko 107 par. Pret pārbaudīsim. Pārbaudīsim. 107. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts šoreiz. Lība 64 par. Pret. Atturs. Pieņemts. Un 597. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 598. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Imkos 108 par. Pret Atturas pieņemts. Jā, pārbaudīsim IMCO 108. 108. Beidzam balsot. Pieņemts. 599. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Imkos 109. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 600. grozījums par pret apturs pieņemts. Imko 111. par pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 602. grozījums par pret Pieņemts 19. kompromiss par pret atturs. Pieņemts 604. par pret atturs. Pieņemts 606. par pret pārbaudīsim. Nebija skaidrs.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 pieņemts. 20. kompromiss par pret atturs pieņemts. 618. grozījums par pret atturs noraidīts. 619. grozījums par pret atturs pieņemts. 20 bijis kompromiss par pret. Pārbaudīsim. Kompromiss 20 bis. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. grozījums par pret. Pārbaudīsim. 92. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums pār pret atturs pieņemts. 625. grozījums par pret atturs pieņemts. 626. par pret atturs pieņemts. 627. par pret atturs pieņemts. 628. par pret atturs pieņemts. 629. par pret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 atturs pieņemts. Imko 3 par pret atturs noraidīts. 95. par pret pārbaudīsim 95. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts sorry. Tas ir um, 96. Uh, 96. Uh, par pret atturs pieņemts. Budžets 1 par pret atturs pieņemts. Dividentiski imko 4, libe 3 par pret atturs pieņemts. Budžets 2 par pret atturs pieņemts, 23. kompromiss par, pret atturs pieņemts, 103. grozījums par, pret atturs pieņemts, 104. grozījums par, pret atturs noraidīts, 105. grozījums par, pret atturs pieņemts, 106. grozījums par, pret atturs noraidīts, 107. par, pret atturs Atturs pieņemts. Imko 7 par. Pret. Atturs pieņemts. 108 par. Pret. Atturs pieņemts. Liba 6 par. Pret. Atturs. Noraidīts 109 par. Pret. Pārbaudīsim. 109. grozījums.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 114. un liba 10 par. Pret atturs pieņemts 115. par. Pret atturs noraidīts 116. par. Pret atturs pieņemts 117. par. Pret atturs pieņemts būdž 5 par. Pret atturs noraidīts 118. par. Pret atturas. Pārbaudīsim 118. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturs. Pieņemts 119. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 120. par. Pret atturs pieņemts 121 par, pret atturs pieņemts liba 11 par, pret atturs noraidīts 3 par, pret atturs pieņemts 122 par, pret atturs pieņemts 123 par, pret pieņemts 123. Liba 14 pār. Pret. Atturs pieņemts. 25. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 26. kompromiss par. Pret. Atturs pieņemts. 137. par. Pret. Atturs noraidīts. 5. par. Pret. Atturs pieņemts. 6. par. Pret. Atturs pieņemts. 138. par pret. Pārbaudīsim 138. grozījums. Un beidzam balsot. Pieņemts. Simtu trīsdesmit devītais par pret atturs. Noraidīts. 140. par. Pret. Atturas pieņemts. Septītais grozījums, jo iepriekšējais tika pieņemts septītais grozījums par. Pret apturs pieņemts 161 par pret atturs pieņemts 162 par, pret atturs pieņemts 163 par, pret atturs pieņemts 164 par, pret atturs pieņemts 165 par, pret atturs pieņemts 166 par, pret atturs pieņemts 167 par, pret atturs pieņemts Pārbaudīsim 147. Beidzam balsot. Pieņemts 168. par pret. Pārbaudīsim 168. Beidzam balsot. Noraidīt 149. par pret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 pret. Pārbaudīsim, ja nu bija skaidrs. Beidzam balsot. Pieņemts. 164. par pret. Atturs. Noraidīts. 165. par pret. Atturs. Pieņemts.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 pret atturs pieņemts 169. par pret atturs pieņemts 11. grozījums par pret atturs pieņemts 170. par pret atturs pieņemts 171. par pret atturs noraidīts. Šoreiz, jā. 171. Pārbaudīsim 171. Laba doma pārbaudīt laiku pa laikam. Coach. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. par, pret, atturas, pieņems. 173. par, pret, atturas, pieņems. 174. par, pret, atturas, pieņems. Noraidīts. Lībe 21 par. Pret. Atturās. Noraidīts. Imko 23 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 181 par. Pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 181. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts šoreiz. 14. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 104. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 186. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 187. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 188. par, pret, atturos, pieņemts. 109. par, pret, atturās noraidīts. 191. par, pret, atturās pieņemts. Imko 25 par, pret, atturas pieņemts. 192. par, pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 192. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 26 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 193 par. Pret. Atturās. Būs jāpārbauda. Noteikti. Balsojam elektroniski par 193. Beidzam balsot. Noraidīts. 194. par pret atturās pieņemts. 195. par pret pārbaudīsim balsojumu elektronisku 195. Beidzam balsot. O, norēdīts. 196. par pret atturās pieņemts. Inko 27 par. Pret. Atturās. Norādīts. 198 par. 170 par pret. Atturās. Norādīts. Un gā balsojums par saviem projektu atgrozējumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. And I close. Beidzam balsot. Nospiedošs balstu vairākums, viņiem eh, ir pieņemts, sveicam referentu. Mēs esam nobalsojuši pēc 69.c punkta, lai es uzsāktu tātad eh, starp iestāžu sarunas. Balsam tagad par šo lēmumu uzsākt starp iestāžu sarunas. Beidzam balsot. Arī šeit eh, nospiedošs balsu vairākums. Sveicam referents kundzi. Un paldies visiem ēnu referentiem, referentē par smago darbu, un paldies visai komitejai ārkārtīgi svarīgs lēmums, kiberdrošība gal galā likt uz kārts. Un, nu, jā, kundze, jums vārds. Jā, šis ir gala pēdējais balsojums pirms šis dosenonāks plenārsēdē oktobrī. Un vēlos pateikties visām politiskajām grupām par eh, tiešām teicamo sadarbību, kas mums bija. Paldies ānu referentiem, asistentiem. Mums arī manam asistentam personīgi vēlos pateikties. Un eh, paldies arī sekretariāta eh, asistentam par viņa vērtīgo palīdzību. Un līdz tam vēlos īpaši pateikties arī jums priekšsēdētājiem. Jāsaka, ka jūs eh, vēlreiz esat apliecinājis to, ka esat eh, nu, teicamā eh, formā pēc astoņiem gadiem trijologiem priekšstādātāji. Atliek vien jums pateikties. Paldies! Paldies, cienījumā referente. Nu, ko? Nu, jūs to esat aizvien labāk, jūs to esat aizvien labāk, labāk pēc katrā trijologa. Es sevišķi tagad ten ja pabeidzam no rīta, tad, nu, tad tiešām ļoti labi var te pārstāties uz televīziju. Gluži kā atkārtojumā skatīties futbola spēli, nu, tiešām nu, teicam sajūta. Ejam tālāk, Pilāra, tātad elektronisko sākāru kodeks, sarunas bija kārtīgi sarežģīts. Astoņi trialogi, kopienas spēkiem tos piedzīvojam, katrs no tiem ilga 3, 4, pat 5 stundas. Pēdējais ilga kaut kas līdzīgs 9, ne stundā pat 12 stundas, saka referente. Un tas atgādina sarunas par budžeta jautājumiem. Ietver programmu vai citi jautājumi varbūt tikpat sarežģīti. Mums kā itri komiteja jābūt tiem gataviem. Bet šeit astoņas trialogu sarunas, ārkārtīgi smagas sarunas. Paldies Bulgārijas eh, prezidentūrai, viņi tiešām ražani pastrādāja. Un, protams, arī iepriekšējā prezidenta tur arī strādāja. Tā kā trīs prezidenta valstis ir strādājušas pie um, šī dosē un, uh, attiecīgi, sarunās ar uh, parlamentu piedalījušās. Un tagad uh, balsojam par uh, provizorisko vienošanos, kas panāk trialogu 69F uh, reglamentu punktu. Sākam balsot, protams, elektroniski. Un uh, beidzam balsot. Nu, Pārliecinošs balsu vairākums. Uh, Pieņemts, sveicam referenti, visus sēnu referentus sveicam. Nu, teicams, rezultāts, ko nebūtu nebija viegli panākt. Nu, piemēram, piekļuvi spektram, kā es zinu, tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nu, un, uh, viss šie jautājumi šajā failā bija mm, delikāti, interesanti. Nu, labāk jūs teikt, tēm tālāk provizoriska vienošanās par elektronisko sakaru regulatoru iestādi. Evžēns Tošanovskis bija mūsu referents. Tošanovskis kungs pēc reglamentās izteikties, lūdzu. Paldies, prēs par izteikties. Eh, Paldies eh, priekšstādātājiem. Mēs tikai pateikties um, saviem kolēģiem, ainu referentiem. Arī manai kolēģei Pilārē de Kastiljo vēlos pateikties, jo bija ārkārtīgi svarīgi saglabāt uh, saites starp šiem abiem dosieriem. Tāda miedarbība vērojama. Paldies arī sekretariātiem, pateicam, mūsu sadarbība tiešām bija ļoti tehnoloģiski, tāds tehniski sarežģīts fails mūsu asistentiem nebija viegli. Uh, sakot līdz notikuma attīstībai, un uh, kopumā uzskatu, ka tiešām esam ļoti labi pastrādājuši. Un uh, vēlas pateikties ar Eiropas komisijai, kas palīdzēja mums rast uh, tīri tehniskus kompromisus, panākt īri tādu labu leģislatīvu balansu. Un paldies arī jums, priekšstādā, ka palikāt ar mums kopā līdz trijiem no rīta. Trialogu sarunās bija tiešām smagi, bet uh, eh, smaga darba rezultātā esam panākuši labus rezultātus. Un vēlreiz vēlos pateikties Pīlārē. Bez jūsu palīdzības eh, būtu gājis eh, smagi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, jā, tiešām ēnu referenti ir pastrādājuši ārkārtīgi ražani. Ir teicami, ka mēs te uh, vienlaikus ir noslēgts darbs pie abiem failiem. Un trialoga rezultāti tiešām bija ļoti labi. Un tiešām paldies jums par teicamo darbu. Nu, labi, tad uh, sāksim ar tad balsot, eh, balsojam par uh, iestāžu sarunās panāktu provizoras kovienošanos. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, viens tautas partijas eh, deputāts tā kā padaudz mums te būtu. Tā šeit tas ir izlabots. Paldies! Nu, atkal pārliecinoši tās vairākums. Paldies un sveicam vēlreiz referentu. Nu, un, protams, arī visām referentus teicam sadarbību. Tālāk nākamais eh, fails energo efektivitāte. Energo efektivitāte nākamais jautājums. Arī šeit balsojums par iestāžu sarunās panākto provizorisko vienošanos. Um, vēlas izteikties referents. Kā es zinu, šeit bija divi. Referents sākumā tas bija Gerika kungs, vēlāk viņa pilnvērs paņēma Miroslavs Pohe. Nu, esam demokrātiska iestāde, demokrātisks parlaments. Tādēļ, ja, ja vēlaties, abi referenti vēl var izteikties. Miroslava, arī jūs varat izteikties, bet, bet sākumā Edvards, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji izsakos pēc eh, reglamenta. Vēlos eh, norādīt šo balsojumu eh, sarunās par tas starp iestādēm ir skaidrs, ka teksts ir jāuzlabo un saturiski jāuzlabo. Un šis teksts par energoefektivitāti, regula tātad par energoefektivitāti. Tur iesādāti konkrēti ietaupījuma mērķi, enerģijas ietaupīšanas mērķi. Un tur nav īsti runa par uh, efektivitāti, tur ir tīri saturiska kļūda. Energo ietaupīšana nav tas pats, kas energo efektivitāte. Nu, tā kā es um, aicinu um, tad mainīt nosaukumu. Ja, ja reiz runa par ietaupījumiem, tad jārunā, ka te ir runa par energo ietaupījumiem, nevis efektivitāti. Es domāju, ka tas tie ir saturiski nav pareizi. Uh, Tas attiec gan uz tātad virsrakstu, gan um, preambulā par to ir runa. Šie 34. punktā. Energoefektivitāte, protams, ir uh, svarīga, bet, bet atkal tīri no fiziskā viedokļa raugoties ietaupījumi nav tas pats, kas efektivitāte. Minēšu piemēru. Nu, pieņemsim, ka ir, mūsu mērķis ir par 23% uh, ietaupīt uh, uh, enerģiju. Bet tas nenozīmē, ka energoefektivitāte pieaugs par 23%. Eh, ehm, tas ehm, nav viens un tas pats. To nevar mest pār vienu kārti, un man to ir grūti saprast. Jēdzieni ir ārkārtīgi svarīgi. Nedrīkst ar tiem spēlēties. Ja mēs pieņemam šādu lēmumu, mums allaž būtu jāzina, par ko tad īsti ir runa un kādu ietekmi tas var atstāt. Mm, šī jēdziena um, nepareiz izmantošana cits starpā var nozīmēt to, ka šajā um, piegāžu ķēdē divi pirmie elementi ir, uh, nu, teiksim, sajaukti un būtu patiesībā ir un tikai par tirgus uh, mm, efektivitāti. Lūdzu, piefiksēt to uh, protokolā. Paldies, kolēģi! Un vārds referentam Miroslavam Pohiskungam, lūdzu. <clears throat> Paldies, labu rītu, kolēģi! Nu, jā, bija smagi šajās sarunās. Nu, ar Garika kungu mēs sarunas bija sarežģīti. Viņš ir mūsu grupas sociāldemokrāts, tātad loceklis, un uh, viņa nu, komentārs ņem to vērā, bet mums bija vairākums. Uh, mūsu referenti arī atbalstīja un vēlas viņiem pateikties par smago darbu. Uh, tāpat arī izrādīto elastību. Paldies Riebiņu birojiem. Sarunas tiešām visnagas. Iespējams, ka vissmagākās sarunas, kurās jebkad es piedalījies. Un jūnija beigās gal, tomēr spējām panākt vienošanos. Es domāju, ka varam nekavēties pārāk pie balsošanas šodien, jo, jo nu, padome arī un komisija to ir apstiprinājusi. Kā arī visi ēnu referenti ir devuši savu piekrišanu un no sirds vēlos viņiem visiem pateikties. Tāpat arī vēlos pateikties komisijai, jo sevišķi ir istorija kungam par. Uh, Viņa tiešām teicamo darbu skaidro atbalstu un konstruktivitāti visās dialogu sarunās. Un nu, visbeidzot, arī Bulgārijas prezidentūrai vēlas pateikties. Viņi tiešām krietni piestrādāja, un jūs, priekšstādātāji, esat tam liecinieks. Paldies, un eh, domāju, ka varam pārēt pie balsošanas. Paldies. Tad mums referenta Bohiks kunga ierosinājums ir pāriet pie balsojuma. Es domāju, ka viņa priekšlikums ir viennozīmīgs. Viņš kā referents tātad piedāvā balsot. Vai kāds ierosina ko citu? Vēlos atzīt, ka protokolā, protams, piefiksēsim, atzīmēsim Gerika kunga priekšlikumu. Tas ir ierasts tā mūsu procedūrās. Uh, sanāksmes protokolā viņa Garika kunga priekšlikums būs uh, atzīmēts. Pievienosim to protokolam. Vēlos atbalstīt jūs, Miroslav. Jūs vēlreiz pieminējāt to, ka arī komisija bija laba sadarbība, Angelika Nīblērē to pašā plēsā Pīlāra, Evšens un jūs, kā tad, tad Eiropas komisija, tiešām sniedz jums ievērojumu nozīmīgu atbalstu un paldies komisijai. Tāpat arī turpmākajos uh, punktos, kas ir mūsu starpkārtībā, par ko būs jābalso, šodien jūs esat krietni palīdzējuši. Komisijas pārstāvji ir mūsu vidū, protams, ne visi. Ģenerāla direktori no abiem ģenerāla direktorātiem. Alaši piedalījās sarunās. Un uh, komisāri arī piedalījās. Regulāri piedalījās trilogu sarunās, kas, protams, lieta noderēja sarunu gaitām. Tā kā atbalstu Jūs visus referentus, jūs uzsverat vienu un to pašu, proti, Eiropas komisijas iesaistīšanās um, trialogu sarunās, uh, gan komisāru, gan ģenerāla direktoru iesaistīšanās bija ārkārtīgi nozīmīga, un paldies jums par to. Nu, ko? Tātad uh, energoefektivitāte ziņojums uh, balsojums par iestāžu sarunās panākto provizorisko vienošanos. Atbilstoši reglamentsēšana 9F punktam. Sākam balsot. Protams, balsojam elektroniski. Personāla balsojums, lūdzu. Beidzam balsot. Ievērās balsu vairākums, vienas pieņems. Paldies! Tātad esam nobalsojuši par iestāšanās prāta profesors kavēnošanos. Ejam tālāk. Atjaunām energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana pārstrādātā redakcija Jose Blanko Lopes bija mūsu referents. Vai vēlties ko sacīt? Lūdzu, vārds jums. Es paldies priekšsādātājs arī vēlētos pateikties visu pirms eh, priekšsādātām, kas vadīja pārunas, un, eh, jo īpaši arī Elmīrai no sekretariāta, kas mums palīdzēja šajā darbā. Vēlos pateikties eh, sādarbības garam un, un arī mm, Kelijai, Fe, Kelijam Federlei, Kamburano Turmes. Uh, Un mm, Palomai vēlos pateikties eh, referentiem, kas uzticības garā strādāja, bet īpaši komandai, darbiniekiem, asistentiem, kas mums atviegloja darbu. Un vēlos, protams, pateikties mm, cilvēkam, kas manā vārdā strādāja, Antonam un Paulai. Uh, arī, protams, eh, komisijai, komisāram Kaņetem, viņa darbiniekiem un minēšu īpaši Paulu, Antonio, Francesco un Annu, Heo. Es domāju, ka šis eh, konstruktīvais darbs, uzticība, eh, kas aizstāv visas strāvu, ir labs mērs pārrunu pār veiksmai. Šīs cīņa pret klimata pārmaiņām Eh, parlaments ir eh, iesaistījies un mēs varam doties uz nākamo klimatā mm, eh, šo sanāksmi, sakot, ka esam izpildījuši savu uzdevumu. Paldies, kolēģi! Vēl kāds vēlas izteikties pēc reglamentiem? Desmit balsojumu komplekti. Vai es varētu laipni lūgt referentus? Nu, nu nav nekādas jēgas tīsti teikt runas, kas atgādina Oskara saņemšanas runas. Protams, visi piedalījās, visi strādāja, ko, ko spēja. Vaigas viedros, nu vai mēs vienkārši vai pārējai pie mm, balsojuma bez liekām runām. Lūdzu. Paldies. Eh. Nu, Nu jā, es eh, referentu uz to skatās kā uz tādu Oskara saņemšanu savā ziņā, bet, eh, bet nu, tas jau liecina par, par to, ka mēs esam labi strādājuši, bet es piekrītu, varbūt esam druskuļi pārcentušies. Tātad eh, balsojam par Latvijas-Amerikāņu resursu izmantošanas veicināšanu. Nu jā, citu tādu balvu šeit, šeit mums, diemžēl, nav ko izsniegt. Tātad. Um, Balsojam par uh, iestāžu sarunās panākto provizorisku vienošanos pēc reglamentu punkta 96F. Sākam balsot personāla balsojums. And I close it up. Beidzam balsot. Viens uh, sociāldemokrātu deputāts padaudzām balsojis, bet uh, skatos, ka tas ir izlabots. Paldies, beidzam balsot. Arī jau balsu vairākumu ziņās pieņems. Paldies un uh, Protams, eh, balsojums atkārtosies vēl arī plenāru sēdē. Viss šīs eh, balss vēlreiz būs jānodot pēc eh, brīvdienām arī plenāru sēdē. Tas pats par sevi saprotams. Dārgie draugi, nu, tas bija tāda neliela attēlpa mūsu smagajā darbā. Nu, varbūt nekas tāds pārāk aizraujošs, nozīmīgi, bet ne pārāk aizraujošs, teiksim tā. Bet, nu gan, svarīgs, ārkārtīgi svarīgs balsojums. Esiet gatavi! Mūsu referents Jakobs Dalunde - emisiju standārti jauniem viegliem pasažieru automobīļiem un jauniem viegliem komerciālajiem transporta līdzakļiem. Nu, šeit mums ir daudz grozījumu šoreiz. Būs jābalso tā diezgan enerģiski un būs nepieciešams zināms laiks, bet to sāksim. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems. Desmitais kompromiss. No, palaidu garām vienu grozījumu, atvainojos, grozījums 132. Eh, Pirms eh, nākamā kompromisa arī par to jābalso. Tātad eh, balsojam par 132. Par, pret, atturās, varēdīts. Desmitais kompromiss personāla balsojums elektroniski. Balsojam, jo nu, visam jābūt eh, kārtīgi, piefiksētam, balsojam, desmitais kompromiss, pēc tam balsot. Pieņemts. Lieliski. Tad uzreiz pārējiem pie 17. un 4. grozījuma kopā. Par, pret, pagaidīšu, kamēr jūs tur Saņematies 17. Eh, un 4. grozījums kopā. Par, pret, atturās, norēdīts. 154. grozījums. Un 158. arī zem kopā balsojam par, pret, atturās, norēdīts. Ja šie grozījumi ir noraidīti, tad varam pāriet pie pie 155. grozījuma. Par pret atturās pieņems šoreiz. Un tālāk pārējiem pie, 100, pie 11. kompromisa. Kas par? Kas pret? Atturās. Nāksies pārbaudīt balsojam elektroniski, lai būtu skaidrība. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Balsosim arī šeit elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par devīto kompromisu. Tā devītais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējām pie 177. 177. grozījums par pret atturās norēdīts. 178. par pret atturās norēdīts. 179. par pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 179. Beidzam balsot. Noraidīts. 180. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk balsojam kopā par diviem grozījumiem, 20. un 182. par, pret, atturās, noraidīts. Labi, pārbaudīsim balsojumu elektroniski par šiem diviem grozījumiem. Beidzam balsot! Noraidīts. 181. grozījums par pret atturās noraidīts. 183. par pret atturās pieņemts. Tālāk balsojam kopā par četriem grozījumiem - 21., 184., 11. un 101. Kas par pret atturās noraidīts. 185. par pret. Nav īsti skaidrs. 185. grozījums. Balsojam elektroniski par 185. Beidzam balsot. Noraidīts. 186. un 187. grozījums balsojam par abiem kopā, kas par pret Pārbaudīsim šeit, balsojam elektroniski par šiem abiem grozījumiem kopā. Beidzam balsot. Norēdīti. Vēlreiz par diviem grozījumiem kopā, šoreiz par 189 un 191 kopā, kas par pret atturās norēdīts. Atkal divi grozījumi, 191 un 192 balsojam par abiem kopā, kas par pret atturās norēdīts. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts šoreiz. Otrais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. Tagad divi grozījumi 206. un 207. kopā. Kas par? Pret? atturās pieņemti. 208. par pret atturās pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsam kopā par trīs grozījumiem - 23, 29, pirmo daļu un 12. Kas par? Pret. Atkal nāksies pārbaudīt, atvainojos, bet nāksies balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un šeit trīs pazīmi noraidīti. Tālāk pārējiem pie četriem balsojumiem, grozījumiem, par ko balsosim kopā. 213, 214, 215, 216. Tā kopā balsojam par šiem četriem grozījumiem. Kas par? Pret? Nāksies nu, arī šeit pārbaudīt, atvainojos, bet balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīti. 217. grozījums par pret atturās noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. 220. grozījums par pret atturās pieņemts. pirms vairākām lapusēm 153. grozījums un vēl viens. Tad, tad, tad pat cik tos pieņemam, tad šie nākamie seši grozījumi atkrīt. Un šeit pārējiem pie 223. grozījuma par pret atturējos norādīts. 225. par pret atturējos pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturās. Pārbaudīsim šo kompromisu, tātad balsojam elektroniski. Balsojam elektroniski par ceturto kompromisu, beidzam balsot. Noraidīts. 227. grozījums par, pret, atturās. Noraidīts 228. par, pret, atturās. Noraidīts 229. par, pret pret atturās 229. pārbaudīsim, tātad 229. otrā daļa. Beidzam balsot. Norēdīts 230. par pret. Nāksies pārbaudīt arī šo balsojumu. Tad elektronisku balsojumu par 230. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 231. par. Pret. 231. Vēlreiz 231. par. Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Atvainojos, jā, tas ir identisks iepriekšējiem grozījumam. Līdz ar to tad varam uzskatīt, ka tas ir norādīts. Atvainojos balsojam, pat jūs tātad 230, 231 grozījums ir identiski, līdz ar to abi ir norādīti. Balsojam par 232 par, pret, atturās, norādīts 200, jā, jums taisnība, protams, jā, es te kļūdījos, nebija jābalso par 231, bet tagad pārējiem pie 233 par, pret. Vēlreiz 233 grozījums, kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 240. par. Pret. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 240. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojam kopā par četriem grozījumiem - 241, 242, 200. 43. un 102. un 103. par pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par šiem pieciem grozījumiem. Beidzam balsot. Noraidīti. Tālāk balsojam kopā par trīs grozījumiem. 244, 245, 246. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīti. 247. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Balsam elektronas par 247. grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 248. par pret. Atturās. Nu, jūs te neceliet rokas. Nu, nav skaidrs līdz ar to. Tā kā nu, atkal arī šeit nāksies balsot elektroniski. 248. grozījums, ka, kas tātad balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, varbūt pamainīt tās rokas, ar kurām jūs balsojat. Saprotu, ka viena roka var ātri nogurt. Tā kā pamainīt tās rociņas, balsojat ar otru roku, tad būs arī vieglāk uh, saskatīt jūsu balsojumu, jo nu, vismaz stundu mums vēl jāpoda balsojumu. 249. par pret atturās norādīts. 24. grozījums par pret atturās norādīts. Piektais kompromiss par pret. Nu, nav īstas skaidrības. Balsojam elektroniski par piekto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 257. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 258. par, pret. Balsosim elektroniski arī par šo grozījumu. 258. Ja? Tieši tā, 258. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 259. grozījums par pret. Un arī šeit nāksies pārbaudīt. Nebija īsti skaidrs. Balsam elektroniski. 259. grozījums. Beidzam balsot. Norēdīts. Šoreiz norēdīts. Tālāk 260. grozījums par pret atturas pieņemts. 267. grozījums un 268. kopā. Lasām par abiem grozījumiem, kas par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss. Balsojam elektroniski lūdzu. Sākam balsot par sesto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie 269. grozījuma. Kas par? Pret. Atturas. Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 271. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 273. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 275. par, pret, atturās, noraidīts. 27. grozījums par, pret, labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 27. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Div, tātad uh, 11. kompromiss bija par to balsot pirms kāda brīža. Tas netika pieņemts, līdz ar to atkrīt arī 12. kompromiss. Un lēma pāriet pie 7. kompromisa. Un šeit nāksies balsot elektroniski, tātad 7. kompromiss. Kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, līdz ar to pārējiem pie 282. grozījuma, kas pār pret. Nu, nāksies pārbaudīt balsām elektroniski. 282. 282. Balsām elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts 284. par pret. Atturs. Nu, atkal ir tās rokas, jūs pārāk kusli ceļat. Nu, nāksies arī šeit pārbaudīt. 284. grozījums. Eh, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. 285. par pret atturas pārbaudam. Vēlreiz balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 286. par pret atturas noraidīts tādu pašu balsu vairākumu. Tālāk balsojam kopā par 286 un 96 grozījumu par pret. Atturas. Balsojam elektronis par šiem diviem grozījumiem. Un beidzam balsot. Pieņemti 20, tātad 28. 28. grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, norēdīts. 288. par pret atturās norēdīts. 290. par pret atturas norēdīts. 291. par pret atturas norēdīts. 30 un 31 kopā par pret atturas norēdīts. 32. par pret atturas. Nu, nezinu. Balsojam elektroniski par 32. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. Nu, tālāk pārējām pie vairākiem bals... grozījumiem, par kuriem balsojam kopā. 200. līdz 114. Tātad astoņi grozījumi kopā, vienā blokā balsojam par šiem grozījumiem. Kas par? pret, atturas, norēdīts. Un tālāk balsam atkal vienā blokā par sešiem grozījumiem, no 33. līdz 36. grozījumam, kas par pret, atturas, norēdīti. Un tālāk. 5 grozījumi vienā blokā. Bet ne tie visi aprīt, jo jo 154. līdz 156. grozījumu nepieņēmām. Tāpat 377. noraidījām, līdz ar to varam pāriet pie 3, 329. grozījuma. Droši vien tas nākamajā lapuzē, 309, 329. grozījums, kas, pār, kas pret atturas, noraidīts. 331. kas par pret Pārbaudīsim maksimālo filmas pa 331. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, labi, ka pārbaudījām 331. Un tagad uzreiz varam pāriet pie kopā septiņiem grozījumiem vienā blokā no 300. 55. līdz uh, eh, 367. Patiesībā tie visi atkrīt. Jo 154. un 156. 157. Nu, grozījumu nepieņēmām, nu tādēļ arī šis grozījuma bloks atkrīt. Nākamais grozījums, par ko balsosim, ir 362. 362. grozījums, kas par pret eh, atturās, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. <laughs> Atvainojos. 362. Um, grozījums beidzam balsot. Noraidīts. 364. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 370. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 374. par? Pret. Atturās. Pieņemts. 40. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais. Kas par? Pret atturās norādīts. 42. kas par pret atturās pieņemts. 43. un 44. kopā kas par pret atturās pārbaudīsim balsam elektroniski par šiem diviem grozījumiem kopā. Beidzam balsot. Pieņemti. 45. par pret atturās pieņemts. Noraidīts 46. par pret atturās. Noraidīts 47. par pret atturās. Pieņemts 48. par pret atturās. Pieņemts 50. par pret atturās. Pieņemts 51. 52. 53. atkrīt. Pārējām pie trešā grozījuma par pret Atturās. Pieņemts. 59. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 61. un 62. atkrīt. Nu tā, tikko man pakonsultēja, ka tomēr būs jābalso par 61. un 62. grozījumu. Nāksies mums balsot par šiem grozījumiem. Ak, nē. Atvainojos vēlreiz. Varbūt um, referentiem būtu kas sakāms, ja esat gatavs. Tātad balsojam par 61. grozījumu, tātad par 61. kas par pret, atturās noraidīts. Par 62. gan ne, nebūs jābalso, kas atkrīt, balsojam par 60. kas par, pret, atturās pieņems, 63. par, pret, atturās pieņems, 65. par, pret, atturās pieņems, 68. par, pret, atturās pieņems, 71. atkrīt, Tā pašiem iemeslu dēļ, kas iepriekš 69. par pret atturējās norēdīts, 5. par pret atturējās norēdīts, 7. par pret atturējās norēdīts, 72. par pret atturējās norēdīts, 6. un 73. kopā par pret atturējās norēdīts, 75. par pret atturējās norēdīts. Noraidīts 74. par pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektronisku par 74. grozījumu. Beidzam balsot. Samīs sastais par, pret, atturās, pieņems. Samīs septītais par, pret, atturās, pieņems pieņemts. 78. par, pret, atturās pieņemts. 18. par, pret, atturās. Hmm. 18. grozījums pārbaudam. Balsam elektroniski. Sociāldemokrāti vispār nav nobalsojuši. Beidzam balsot par 18. grozījumu. Nu, nu, tad tās tiešām cilvēks rokas augstāk nākamreiz. 82. par pret atturās norēdīts. 84., 83. un 7. Eh, atkrīt. Tālāk trīs identiski grozījumi 8, 86 un 87. Kas par? Pret atturās, noraidīts. Tālāk četri identiski grozījumi no 9. līdz 91. Kas par? Pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīti. Tālāk 93. grozījums par pret atturās. Tātad pieņemts. Ļoti labi. Simtais grozījums par pret atturās pieņemts. 105. grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss 4a par pret atturās pieņemts. Tālāk 118. grozījums par pret atturās. Pārbaudīsim balsojumu elektrons par 118. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. grozījums par pret atturās. Noraidīts. Referents vēlas izteikties pēc reglamentam. Pirms gala balsojuma. Lūdzu. Yes. Dalons kungs, jā, paldies priekšsēdētāji. Referentu vārdā vēlos palūgt minūti, pāris minūtes diskusijām starp grupām, jo balsojums bija ļoti sarežģīts. Uh, thank you very much. Uh, two minutes. Paldies, divu minūšu pārtraukums. Break, usual, final... Kā jau parasti pirms eh, gala balsojuma, ja ir tāds priekšlikums no kādas no politiskajām grupām. Uh, I'm sorry because I had to order a coffee for me. Es atvainojos, man bija jāpasūta sev kafija, saka priekšsēdētājs. Priekš jums visiem es tā saprotu. Nu labi, nākamreiz mēģināšu to. Balsojam. Tas ir gala balsojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Final vote. Roll call vote. Jakob Dalund. Gala balsojums par Jakoba Dalundas ziņojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Paldies, draugi. Pārējiem pie nākamā ziņojuma. Mūsu referente ir Rebeka Hārmsas kundze. Draugi, mums nav daudz laika. 12.30 tulki beigs darbu. Like Viņiem ir bijis paziņojums par šo tēmatu, tāpēc mums um, tagad eh, tiks nolasīti paziņojumi.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 Uh, finish... Tas nozīmē, ka mums darbs jābeidz precīzi 12.30. Mums nav daudz laika, bet vēl ir daudz balsojumu. Nezinu, vai paspēsim, bet mēģināsim. Paldies par jūsu sadarbību. Uh, Rebeka Hārms Kundze, Eiropas atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programma 2019-2020 gadam. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 130 par, pret, atturas, noraidīts. 132, 133 par, pret, atturas, pārbaudām. Divi grozījumi, jo 131 tika atsaukts. Balsojam par diviem grozījumiem, beidzam balsot. Pieņemts. 137 par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 atturas pieņemts 19 par, pret atturas noraidīts 138 par, pret atturas pieņemts 139 par, pret atturas pieņemts 20 un 140 par, pret atturas noraidīts 21 un 141 par, pret atturas noraidīts 22 par, pret atturas noraidīts 143 par pret atturas pārbaudām 143. Beidzam balsot. Noraidīts 142 par pret atturas noraidīts 145 par pret atturas noraidīts 23. par, pret, atturas, noraidīts 146 par, pret, atturas, pārbaudām 146. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojums par daļām. 147. pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudam otro daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. 149 par, pret, atturas, pieņemts. 148 par, pret, atturas, pieņemts. 150 par pret pārbaudām 150. Beidzam balsot. Pieņemts. 151 par pret atturas pieņemts 24 par pret atturas noraidīts 152 par pret pret atturas noraidīts 153 par, pret atturas pieņemts 154 par, pret atturas pieņemts 157 par, pret atturas noraidīts 156 par, pret atturas noraidīts 155 par, pret atturas. Pārbaudīsim. 155. Beidzam balsot. Noraidīts. 26 un 158 par, pret, atturas, noraidīts. 161 par, pret, atturas, noraidīts. 159 par, pret, atturas, noraidīts. 160 par, pret, atturas, pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti viennozīmīgi. 162. par, pret, atturas, noraidīts. 163. par, pret, atturas, pieņemts. 164. par, pret atturas pieņemts, 165 par pret atturas pārbaudām, 165 grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 166 par pret atturas noraidīts, 29 par pret atturas noraidīts, 167 par pret pret, atturas. Grūti pateikt, pārbaudām 167. Beidzam balsot. Noraidīts 168. par, pret, atturas, pieņemts 169. par, pret, atturas, noraidīts 170. par, pret, atturas pieņemts, 171 par, pret, atturas noraidīts, 172 par, pret, atturas noraidīts, 173 par, pret. Pārbaudām 173. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts, 33. un 179. par pret atturas noraidīts, 182. par pret atturas pārbaudam. Simt astoņdesmit otrais. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā. 34. par pret atturas noraidīts, 35. par pret atturas noraidīts, 184. par pret atturas noraidīts, 185. par pret jāpārbauda. Ja, 185. Beidzam balsot, noraidīts. 186. par, pret, atturas, noraidīts. 187. par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, noraidīts. 188. par, pret, atturas, noraidīts. 37. par, pret, atturas, noraidīts. 38. un 189. par,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 atturas, pārbaudām 202. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. par, pret, atturas, noraidīts. 54. un 204. par, pret, atturas, noraidīts. 205. par, pret, atturas, noraidīts. 55. par, pret atturas noraidīts, 56. par pret atturas noraidīts, 206. par pret atturas noraidīts, 57. par pret atturas noraidīts, 207. par pret pārbaudām 207. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. par, pret, atturas noraidīts. 58. un 209. kopā par, pret, atturas noraidīts. 59. un 210. par, pret, atturas pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 61. un 211. Lieliska komanda Rebeka Harms un kolēģis Tamburāno. 61. un 211. par pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. 212. par pret atturas noraidīts noraidīts 66. un 67. par pret atturas noraidīts 64. un 65. par pret atturas noraidīts 68. un 69. par pret atturas noraidīts 70. par pret pārbaudām 70. Beidzam balsot. noraidīts. 71. padaļām pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa atkrīt. Un 72. arī 73. kolēģi par, pret, atturas, noraidīts, pirmais par, pret atturas noraidīts, 75. par pret atturas noraidīts, 76. 76. par pret pārbaudām 76. Beidzam balsot. Noraidīts 77. par pret atturas 74. pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. par, pret, atturas, noraidīts. 79. par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudām 79. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts. 80. par, pret, atturas, noraidīts. 81. par, pret, atturas, noraidīts. 82. par, pret atturas noraidīts, 3. par pret atturas noraidīts, 83. par pret 83. pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 85. par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 Tātad no 87. mums būtu jāpār, tā kā to pieņēma, tad jā, 88. atkrīt, 89. par. Par, pret, Tātad par 89. Mums tad jābalso par 89. Visi piekrīt? Atsaukts? Mēs to nezinājām. Tad 89. Mūdīs kundze un Balčītis kungs. Jūs esat atsaukuši šo grozījumu. Labi, tad par to mēs nebalsojam. Tad balsojam par 90. Par pret, atturas, pārbaudam. 90. pārbaudam 90. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 92. un 91. par, pret, atturas, pieņemts, 93. par, pret, atturas, pieņemts, 6. par, pret, atturas, noraidīts, 94. par pret atturas pieņemts. 95. par pārbaudīt 94. pārbaudām. Bija pieprasījums pārbaudīt 94. Beidzam balsot. Noraidīts. 95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 atturas pieņemts. Tad mēs pārējām pie 8. un 102. kopā par pret atturas noraidīts, 9. un 103. kopā par pret atturas noraidīts, 104. par pret atturas, noraidīts. 105. par, pret, atturas, pieņemts. Simts sestais par, pret, simts sestais vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Beidzam balsot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 pieņemts, 118. par, pret atturas noraidīts, 119. par, pret atturas pieņemts, 13. par, pret atturas noraidīts, 120. par, pret pārbaudam, 120. Beidzam balsot. Pieņemts.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 noraidīts, 16. par pret atturas noraidīts, 128. par pret atturas noraidīts, 129. par pret atturas pieņemts, gala balsojums par ziņojumu ar grozījumiem. Tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. And roll call vote. And I Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referents kundzi. Jūs vēlaties kaut ko pateikt? Jūs vienmēr, Jerži, esat tik pieklājīgs, bet es teiktu, ka šī ir tāda kodola katastrofa, ko organizējāt man, bet nu es pārbaudīšu. Es saorganizēju, tā jūs sakat. Ko tad es būtu varējis darīt? Vairākums izlēma ļoti rūpīgi, bet man personīgi tā ir katastrofa. Bet vēlāk paskatīsimies, eh, kā būs ar attīstību kodolu eh, pētniecībā. Nu, kā jau Eiropas Savienībā ierasts, mēs esam pie dažādiem viedokļiem nonākuši, bet demokrātiskiem principiem vajadzētu uzvarēt. Domāju, ka Rebeka, diemžēl, šoreiz eh, demokrātija nospēlēja savu lomu. Aizsargāsim demokrātiju, to jau jūs labi zināt. Ejam tālāk. Zdislava Krasnodebska kunga ziņojums par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā. Laiks rīkoties. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais, zē, 16. par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 24. par pret atturas pārbaudam 24. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 4 par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts, gala balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ievērojams vairākums. Apsveicam referenti, referentu un visēnu referents. Ļoti īsti tas bija. Nākamais ziņojums, Jēnsa Gaiera ziņojums. Budžeta vispārējā budžeta 2019. Eh, gadam visas iedaļas. Ļoti svarīgi. Mums vajadzētu paspēt līdz 12.30 pabeigt balsošanu. 210 pār, pret, atturas, pieņemts. 211 pār, pret, atturas, noraidīts. 212 par pret pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. 213 par pret atturas noraidīts. Tad bija kopā ar 214. tie bija identiski. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. 215. par, pret, atturas, pieņemts. 216. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, pieņemts. 217 par,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 208. par pret atturas pieņemts. Balsojam blokā, kur ir astoņi grozījumi no 76. līdz 83. par pret atturas pieņemts. 224. par pret atturas noraidīts, 86. par pret pret atturas pieņemts, 225. par pret atturas noraidīts, 87. par pret atturas pieņemts, 226. par pret atturas noraidīts, 103. par pret pieņemts, 3 grozījumi 138 līdz 143 par pret atturas pieņemts, 227 par pret atturas noraidīts, 168 par pret atturas pieņemts, 3 grozījumi blokā par pret atturas pieņemts, 228 par pret atturas noraidīts, 179 par pret atturas pieņemts, 229. par pret atturas. Izskatās pieņemts, bet pārbaudīsim. 229. Beidzam balsot. Noraidīts. 183. par pret atturas noraidīts.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 Tur ir ap desmit grozījumiem. Par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par otro bloku. Tur jau ir vairāk grozījumu. Desmit lapas puses ar grozījumiem par, pret, atturas pieņemts 234. par, pret, atturas, noraidīts. 235. par, pret, atturas, noraidīts. 236. par, pret, atturas, pieņemts. 237. par, pret, atturas, pieņemts. 238. par, pret, atturas, pieņemts. 239. par, pret, atturas, pieņemts. 240. kopā ar visiem mutiskajiem grozījumiem, kurus Ēlera kungs iesūtīja. Par, pret, atturas pieņemts, 241. par, pret, atturas pieņemts, 242. par, pret, atturas pieņemts, 243. par, pret, atturas noraidīts, 244. par, pret, atturas noraidīts, 245. par pret atturas pārbaudam. Godātie sociāldemokrāta kolēģi, jūs vispār nebalsojat. Zoriņo kungs un Zanonato kungu vēl balsoja pirms dažām minūtēm, bet viņi atsimedzot visu ir pabeiguši. Un šeit kreisā pusē neviens vispār nebalsoja. Karumbačev kungs, jūs arī. 245. Elektroniski pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 246. par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 noraidīts, 260. par pret atturas noraidīts, 261. par pret atturas noraidīts, 262. par pret atturas noraidīts, 263. par pret atturas noraidīts, 264. par pret atturas pieņemts. 264. pieņemts, 265. par pret atturas pieņemts, 267. kopā. Nē, nav kopā. 267. par, pret, atturas, pieņemts. 268. par, pret, atturas, pieņemts. 270. par, pret, atturas, pieņemts. 271. par pret atturas pieņemts. 272. par pret atturas pieņemts. 273. par pret atturas pieņemts. 274. par pret atturas pieņemts. Tas bija lieliski. Mēs paspējām pabeigt šo ļoti svarīgo balsojumu par nākamā gada budžetu. Tad mūsu referente nākamajam punktam ir Sofija Sakorafas kundze. Regula attiecībā uz Eiropas Savienības fondiem, eh, lai atbalstītu struktūrālās reformas. Pirmais grozījums - personāla balsojums ļoti svarīgi. Komisijas priekšlikuma noraidīšana. Komisijas priekšlikuma noraidīšana. Sākam balsot. Tas personāla balsojums ļoti svarīgs. Un beidzam balsot. Tātad noraidījums komisijas priekšlikumam. Un tas ir galīgais balsojums. Mēs ne par ko citu šajā ziņojumā vairs nebalsosim. Tagad pēdējie divi punkti. Mūsu mm, referents Līv Virinka eh, par veselības tehnoloģijas novērtējumu un eh, direktīvas grozīšanu. 54. grozījums par pret atturs. Mm. Pārbaudīsim. Pārbaudam. 54. Beidzam balsot. Pieņemts 55. par. Pret. Atturs. Pieņemts 58. par. Pret. Atturs. Pieņemts 57. par. Pret. Atturs. Pieņemts 58. par. Pret. Atturs. Pieņemts 10. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts 61. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts 62. grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts 63. par. Pret, atturs, pieņemts, 63. par pret atturs pieņemts 64. par pret atturs pieņemts 65. par pret pārbaudīsim. Pārbaudīsim 65. Un beidzam balsot. Noraidīts 11. kompromiss par pret atturs pieņemts 68. grozījums par pret Atturs pieņemts. 69. grozījums par. Pret atturs pieņemts 70. par. Pret atturs pieņemts 71. par. Pret atturs pieņemts 72. par. Pret atturs pieņemts 12. kompromiss par. Pret pārbaudīsim 12. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. par pret naturs pieņemts. 14. kompromiss par pret naturs pieņemts. 83. grozījums par 14. kompromiss pārbaudīsim elektroniski. 14. kompromiss pārbaudam. Labdomu pārbaudīt, beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu balsu pārsvaru 83. par. Pret. Naturs pieņemts 84. par. Pret. Pārbaudīsim 84. grozījumu. 84. grozījums. 84. jā, protams. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. kompromiss par pret atturs pieņemts 86. grozījums par pret noraidīts 16. kompromiss par pret atturs pieņemts 17. kompromiss par pret atturs pieņemts 90. grozījums par pret atturs Atturs. Nu, nu, Noraidīts. 91. par. 91. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 92. par. Pret. Noraidīts. 93. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 18. kompromiss par pret naturs pieņemts 97. grozījums par pret naturs pieņemts 19. kompromiss par pret naturs pieņemts 101. grozījums par un pret naturs norēdīts 102. par un pret parabaudīsim 102. Beidzam balsot. Noraidīts 103. par. Pret. Atturs pieņemts 104. par. Pret. Atturs pieņemts 12. par. Pret. Atturs noraidīts 105. par. Pret. Atturs pieņemts 106. grozījums par. Pret. Atturs noraidīts 107. grozījums par. Pret Atturs pieņemts 108. grozījums par pret atturs. Pieņemts 109. grozījums par pret atturs. Pieņemts 110. par pret atturs. Noraidīts. 111. par pret atturs. Pārbaudīsim. 111. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 112. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 20. kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. grozījums par. Pret. Atturs. Noraidīts. 115. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim 115. Beidzam balsot. Noraidīts 116 par. Pret atturs pieņemts 176 par. Pret atturs pieņemts 15 par. Pret atturs pieņemts 203 kompromiss par. Pret atturs pieņemts 17 grozījums par. Pret atturs noraidīts 120 par. Pret atturs pieņemts Pieņemts. 121. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 122. par. Pret. Pārbaudīsim 122. 122. Beidzam balsot. Noraidīt 123. par. Pret. Alturs. Noraidīts. 124. par. Pret. Pārbaudīsim 124. Beidzam balsot. Pieņemts. 125. par. Pret. Atturs pieņemts. 23. kompromiss par. Pret Atturs pieņemts. 24a kompromiss. Elektroniski pārbaudīsim 24a kompromisu. Lūdzu, balsojam par to. Tas ir kompromiss. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad 28. kompromiss par pret. Pārbaudīsim arī šo elektroniski. 24. kompromiss nebija skaidrs. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. grozījums par pret. Pārbaudīsim 131. Beidzam balsot. noraidīts 132 par pret naturs. 132. Mm. Atvainojiet priekšsēdātāji. Mums ir jārespektē tulku tiesības, saka deputāte no zāles. Mums ir jāpārtrauc darbs, mēs nevaram turpināt bez viņiem. Te ir runa par demokrātijas un tiesību aizstāvēšanu. Es domāju, ka ja mēs turpināsim uh, Pēc 12.30 mēs eh, parādīsim ļoti sliktu darba piemēru sabiedrībai. Es pati zālē nepalikšu. Bet joprojām 12.29. Atvainojiet, bet pēc vienām, divām minūtēm jūs varat izteikt šādu komentāru, un tad mēs pārtrauksim darbu. Jūs pat aizņemāt vienu minūti.